4. februārī no 2009 līdz 2 un no 2 līdz 5. Darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā, ar to arī slēdu noslēdz. Jauku vakaru visiem, ar labu nakti, līdz rītam!